Es pāriešu pie paziņojuma sadaļas saskaņā ar uh, reglamenta 137. punktu, otro apakšpunktu. Esmu saņēmusi lūgumu no FEM komitejas uh, attiecībā uz Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejas konsultāciju uh, par situāciju attiecībā uz Romu sievietēm. Un šis lūgums pēc konsultācijas tiks uzskatā, uzskatīts.